erkläre die am 18. Paziņoja, ka 2014. gada 18. septembrī pārtraukto sēdi par atsāktu. Dāmas un kungi, ņemot vērā aktuālo situāciju Ziemeļīrijā, priekšsādātāju konference lūdza mani Eiropas parlamenta uh, vārdā uzsaukt visas puses atturēties no bīstamām savstarpējām provokācijām. Mēģinājumi traucēt miera procesam ir jākavējoties jāpārtrauc. Uz politiskām problēmām ir tikai viena atbilde - miermīlīgs risinājums dialoga ceļā. Tāpēc mēs uzaicinām visas partijas eh, turpināt darbu pie mierīgie risinājuma un eh, piedalīties 16. oktobrī sauktājā jaunajā sadarunkārtā. Ziemeļīrijas Mieru process ir veiksmīgs Eiropas proce, projekts. Mēs eh, joprojām turpināsim pavadīt šo te procesu. Eiropas parlaments ir gatavs kā godīgs eh, starpnieks piedalīties šajā te procesā. Mēs vēlamies, lai šis process būtu veiksmīgs un atbalstām Ziemeļīriju, veidojot stabilas institūcijas un stabilo ekonomiku, lai visiem cilvēkiem būtu iespēja baudīt drošību, drošu nākotnes Ziemeļīrijā. Dāmas un kungi, atļaujiet informēt jūs par to, ka pagājušajā ceturtdienā saņēmu rakstisku deputātes Sivetas Grigules pieteikumu, ka viņa ir izstājies no EFTD grupas. Šajā pašā dienā es priekšsēdētāju konferenci informēju par to, ka ar šo soli